Pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātiem un korupciju sportā. Vārds komisārei. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, spēļu rezultātu salūtāšu, sarunāšana un korupcija ir lielākais draudz šobrīd Eiropas sportam, un Eiropas komisija ir apņēmusies darīt visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu sporta iestādēm uh, risināt šos jautājumus. Es, protams, uh, saprotu, ka organizētās noziedzības tīkli ir iesaistīti šajā pēdējā rezultātu sarunāšanas skandālā. Uh, Eiropā, un mani dienesti ir kontaktējušies ar Eiropolu, lai apspriestu šo lietu, un es atbalstu Eiropolu veiktos pasākums, ko tas ir veids līdz šim. Runājot par uh, Eiropas padomas uh, konvencijas apspriešanu pret manipulācijām sporta uh, sacīkstēs, uh, komisija pagājušā gada novembrī pieņēma ieteikumus padomēji, Un šie ieteikumi aicina dalībvalstis eh, ļaut komisijai eh, pievienoties tām sarunās, un mēs eh, sagaidām, ka padome pieņems savas sarunu vadlīnijas tuvākajā laikā. Es uzskatu, ka konvencija, ka tā tiks pieņemta, radīs skaidru signālu, spēcīgu signālu par to, ka Eiropa ir apņēmīga saglabāt sporta integritāti. Uh, Konvencijai vajadzētu būt atvērtai arī uh, ne Eiropas valstīm, tādējādi arī um, pieskaroties šīs problēmas globālajai dimensijai. Lai nodrošinātu visaptvarošu pieeju, visās uh, kompetentās um, komisijas iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu atbilstību uh, Eiropas krimināltiesību likumdošanai, datu aizsardzības un iekšējā tirgus likumdošanai. Uh, Kā nesen paziņoja Eiropols, tad uh, tiesības sargājušo iestāžu iesaiste un viņu sadarbība Eiropas līmenī ir izšķirīgi svarīga, lai cīnītos pret uh, šo spēļu rezultātu sarunāšanu. Uh, šis pēdējās lietas, pēdējie skandāli droši vien prasīs arī ciešu koordināciju starp tieslietu iestādēm, kas ir iesaistītas kriminālajā izmeklēšanā un tiesas spriešanā. Krimināltiesiskās iestādes varēs izmantot arī Eirojust palīdzību praktiskajā koordinācijā, bet varēs izmantot arī virkni instrumentu, kas ir apstiprināti tiesiskās sadarbības kontekstā, tā skaitā arī Eiropas arestorderi. Un tomēr izmeklēšana un uh, sprieduma Uh, piespriešana nav viss šajā jomā. Uh, cīņai pret uh, šo spēju rezultātu sarunāšanu ir nepieciešama arī preventīva pasākuma. Ar prieku informēju jūs, ka saskaņā ar 2012. gada sagatavošajiem pasākumiem sportam komisija ir izvēlējusies piecus projektus spēļu rezultātu sarunāšanas novēršanas jomā. Šie projekti um, palīdzēs uh, veicināt uh, sabiedrības apziņu par šo problēmu gan sporta uh, pasaulē, gan arī vispārējā sabiedrībā. Strādājot pie, tātad darbs pie šiem pieciem projektiem ir sācies šā gada sākumā, un rezultāti ir gaidāmi 2014. gada pirmajā pusē. Projektu koordinātori sadarbojas, lai panāktu sinerģijas un veidot kopīgas stratēģijas projektu eh, rezultāti ļaus mums izplatīt labāko praksi un stiprināt eh, tīklojumus. Gribētu piebilst arī, ka es cieši sadarbojos ar savu kolēģi komisāru Barnjē, lai risinātu eh, šo problēmu arī no uh, derību uh, aspekta sportā. Uh, 2012. gadā komisija pieņēma rīcības plānu par tiesaišas azartspēlēm, kur bija arī sadaļa par sporta integritāti. Viens no pasākumiem, ko komisija piedāvā, ir ieteikums, ko varētu pieņemt 2014. gadā, tātad rekomendācijas. Tur tiks veicināta aktīvākā, labākās prakses apmaiņa prevencijā un uh, arī uh, spēļu rezultātu sarunāšanas apkarošanā. Tāpēc komisija uh, gatavojas iesaistīt visas atbilstošās iesaistītās puses šajā procesā. 2012. gada sagatavošanas pasākumu rezultāti dos arī būtisku ieguldījumu. Citas iniciatīvas, kā pētījumi, konferences un ekspertu tikšanās, apkopos informāciju uh, un palīdzēs mums izstrādājot mūsu rekomendācijas. 5. februārī šogad komisija pieņēma par iekšlikumu pārskatīt uh, Eiropas Savienības uh, naudas atmaskāšanas direktīvu. Un uh, ir zināms, ka azartspēļu derību sektors ir tāds, kurā var ļoti ātri izplatīties šāda praksa. Un uh, Ņemot vērā, kāda ir eh, naudas atmaskāšanas risku attīstība, ir svarīgi, lai Eiropas eh, ietvars eh, varētu spēcīgā, bet arī elastīgā veidā reaģēt uz šiem izaicinājumiem. <clears throat> Paldies, komisāri! Un mēs tagad pāriem pie runātiem grupu vārdā. Vispirms Bēlēts no Tautas partijas grupas. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas sagatavo šo kopīgo iniciatīvu. Es turpināšu runāt nīderlandiešu valodām. Van eh, Europol. Komisārs kundze. Priekšsēdētāji kungs Europol. Izmeklēšana ir uh, parādījusi, ka kukuļošana un krāpšana ir lielas briesmas sportam, un ir skaidrs, ka nacionālā pieeja nav pietiekama, ir nepieciešama Eiropas pieeja. Jūs arī par to runājāt, un es domāju, ka mums ir nepieciešama arī starptautiska pieeja. Mums ir vajadzīga struktūrēta datu apmaiņa starp visiem aktieriem, starp uh, loterijām un nacionālajām sporta apvienībām. Tāpat arī nacionālajiem likumdevējiem jāapmainās ar informāciju, lai varētu atrisināt šodienas problēmas. Mums ir nepieciešama komisijas likumdošanas iniciatīva, lai varētu uh, labāk apkarot krāpniecību uh, ES iekšienā, lai tas būtu uh, krimināla nodarījums visur ES. Uh, Tā tas pat laba nav, un eh, noziedznieki izmanto šos eh, trūkums ES. Vienošanās par spēļu eh, rezultātu un korupciju jāapkaro. Jāapkaro arī nelegālie priekšlikumi, nelegālās tiešsaistes lapas, jāiekļauj melnajā sarakstā, lai pilsoņi, kas vēlas uh, izmantot derības, lai tie varētu mm, šādu darbību veikt mm, licencētās lapās. Un tāpat arī jāpievērš uzmanība jauniešiem. Ir, piemēram, jāaizliedz derības par sporta sacensībās, kurās piedalās jaunieši. Līdzinējie priekšlikumi nav pietikumi, komisārs Konze. Uh, Darbam ir jābūt ātram, un mēs jūs pilnībā atbalstīsim jūsu darbā. Paldies! Bēlēt kungs, paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu vārdā uz pusotru minūti. Kāmerē Fertkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi un kolēģis, dargā komisārs kundze. Izmeklēšana ar. Uh, sagvārdu veto, operāciju veto, ir parādījis, ka 380 spēles futbolā Eiropā bija manipulētas, Eiropā kopumā vairāk nekā 700, un Eiropols pieņem, ka tā ir tikai viena daļa kādi citi sporta veidi ir skarti, to mēs pat nevaram uh, aptvert. Šis skandāls ir kauns katram uh, futbola uh, līdzjutējam, tas pārkāpja godīgumu un uh, visus tos principus, uz kuriem balstās mūsu sabiedrība. Korupcija un manipulācija apdraud pozitīvās pamatvērtības un izposta sportu tā pamatā. Līdzjutējiem jābūt uh, iespējai paļauties uz to, ka viņu komanda godīgi uzvar vai zaudē Līdz ar to fair play ne tikai jāizmanto kā slogans, bet arī jāpilda ar dzīvi. Mums ir nepieciešama uzraudzība, bet arī sankcijas, un tādēļ prasam no sporta apvienībām nulles tolerances politiku, lai visi iesaistītos un lai būtu profilaktiskas uh, programmas. Sporta eh, jautājums nav tikai uzvara un vai zaudējums, bet mēs esam pamanījuši arī, ka mm, tas ir liels naudas jautājums. Un tādēļ tiešsaists vai visu laiku uh, mainīgas uh, lapas ir um, apdraudētas, tās uh, bieži vien tiek manipulētas un gluži vienkārši tās ir jāizliedz. Mums ir jāizliedz jebkura manipulācija spēļu uh, laikā un šī manipulācija jāuztver, ar, jāiekļauj arī uh, kriminālu nodarījumu sarakstā. Tiesība aizsardzība organizācijām plašāk jāsadarbojas. Komisārs Kons, paldies sirsnīgs par jūsu teikto, un es ceru, ka mūsu rezolūcija būs ieguldījums tam, lai mēs drīz varētu redzēt uh, pozitīvus rezultātus mūsu darbam, un arī uh, manipulācijas sportā būtu pagātne Eiropā un arī visur. Paldies! Kamerferts kundze, paldies! Tālāk uz divām minūtēm. Lokkegaard kungs, Alde grupas vārdā. Tak, formand, og tak for ordet. Det er en god dag for... Paldies, priekšstādātāji kungs. Paldies, ka mm, dod man iespēju uzstāties. Tā patiesām ir mm, tāda veiksmīga diena. Mēs ar komisiju esam vienasprātis par šo jautājumu risināšanas nepieciešamību. Reakcija ir īstā laikā, ir jācīnās pret. Uh, Uh, vienošanos par spēļu rezultātiem un korupciju sportā. Komisārs Kunz arī teica, ka mēs redzam, nu, burtiski tikai tāda kā ledus uh, kalna virsotne, aizberga virsotne, kas apdraud sporta pamatus. Un šis vilnis no Āzijas caur Balkānu valstīm aptver visus ziemeļus mūs, uh, visus apdraud šie riski. Mums jāsadarbojas visos līmeņos, gan Eiropas, gan pasaules līmenī. Mums jādomā par Eiropas interesēm, jo daudzi sporta notikumi, piemēram, futbolā, ir aizsākušies no šejienes jāsargā sports, sporta integritāte Eiropā. Tādēļ esmu iepriecināts par šo um, rezolūcijas projektu eh, parlamentā. Daudz pozitīvu priekšlikumu tika izteikt arī Ivo Belets. Nu, piemēram, eh, pieredzes apmaiņa ir ļoti nozīmīga, kuru var apvienot visu mūsu pieredzi. Jo bieži vien šodien eh, vienkārši nezināšana ir arī bīstama. Mēs nezinām, kas notiek visās valstīs un uh, mūsu sadarbībai jābūt efektīvai, nepārkāpjot subsidiaritātes principu. Paldies komisārai un uh, komisa, uh, komisijai kopumā par šo iniciatīvu. Tas tiešām ir daudzsološs sākums cīnoties pret vienošanos par spēļu rezultātiem. Lokigārda kungs, paldies. Sinklēras kundze ir pacēlu zilo kartīti jums. Vai jūs esat gatavs atbildēt? Sinklēras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis runā par integritāti, bet varbūt viņš grib, varētu runāt par integritāti sportā, kas vairāk parunāt par futbolu, par spēlētāju eh, pārcelšanu uz citiem klubiem. Un eh, Šajo, šīs ir vietas, eh, kur sākās organizētā noziedzība. Vismazāk apmaksātie futbolisti zemākās līgas eh, klubos. Tieši tur arī šī problēma ir, rodas. Paldies, Lokigard. Eh, Lokigard kungs, vārds jums. Paldies. Nav nekādu šaubu, ka jūsu pieminētā problēma pastāv. Tā ir radusies eh, š, eh, situācijā, kad nauda uzkrājas lielajos klubos eh, un mazākie klubi ir grūtībās. Mēs redzam, ka tiek izdarīti ietekmi uz zemākās līgas spēlētājiem, bet tas nenozīmē, ka mēs drīkstētu ignorēt šo problēmu. Problēma pastāv un tā pastāv visos līmeņos. Jūs uh, varētu varbūt izlikties, ka lielie klubi netiek ietekmēti. Pavisam nesen Itālijas premjerums eh, ieteica, lai visa Itālijas premjerlīga tiktu uh, apturēta uz diviem vai trim gadiem, lai varētu atbrīvoties no šīs problēmas. Un problēma pastāv. Nauda uzkrājas lielajos klubos, un no otras puses ir mazākie klubi, kuros. Uh, spēlētāji ir vieglāk ietekmējami. Tas nenozīmē, ka šo problēmu nedrīkst risināt. Paldies, un tagad zaļo grupu, eh, grupas vārdā Rūītā Vārešs uz divām minūtēm. Muito obrigado, senhor presidente. Nós sabemos, em primeiro lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka šeit ir runa par milzīgu problēmu. Jau vairākus gadus uh, daudzās dalībvalstīs parādās šī problēma un atkārtoti parādās šī problēma un ir tiesu procesi un citas lietas tieši tāpēc, ka futbolisti vai citu sporta veidu pārstāvji piedalās šādos manipulētos manipulētu spēļu rezultātos. Un tās ir organizētās noziedzības bandas, kas šeit darbojas. Uh, Eh, ir svarīgi to uzsvērt, eh, proti, ka ir eh, saistība šeit ar organizēto noziedzību, un tāpēc mums ir vajadzīgs juridiskais pamats Eiropas Savienībā. Otrakārt, tā ir pārobežu problēma, un tas nozīmē, ka mums patiešām ir jāparūpējas par šīs problēmas risināšanu, un bez Eiropas Savienības iesaists šeit nevarēsim neko panākt. Protams, tas ir kaut kas, kas notiek sabiedrībā. Sporta apvienības tās gribētu aicināt uh, uh, sadarboties ar nacionālajiem iestādēm un Eiropas Savienību, lai šeit veiktu tādu kā tīrīšanu, attīrīšanu. Um, e, taču iekšējais tirgus ir arī uh, domāts uh, skatītājiem, uh, kas var brīvi pārvietoties un uh, izmantot šīs iespējas. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, piešķirot lielu sporta pasākumu organizēšanu tādām valstīm, kas to nevar īstenot, piemēram, Baltkrievijai ieteikumi par nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju Tur eh, tādi ir izteikti, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā. Tā nav tāda maza problēma, kas skar tikai sportu. Sports eh, ir ļoti svarīgs gan kultūras, gan eh, startautiskā mērogā. Tas ir svarīgs aspekts sabiedrības dzīvē. Nevar teikt, ka tā ir tāda maza joma, un tad var to neņemt vērā. Paldies! Nākošais runātājs Maklārkienē cēru grupas vārdā. Kolēģi, es apsveicu šo rezolūcijas priekšlikumu par eh, spēļu rezultātu sarunāšanas apkarošanu. Tas apdraud sporta integritāti. Eiropola atklājuma mērogi ir milzīgi, mēs esam šokēti, ņemot vērā, konstatējot tos eh, kriminālos stīklojumus, kas ir iesaistīti šeit, kur ir par aizdomīgajiem Eiropā atzīti 380 maču sarunāšanā attiec ne tikai uz augstu līmeņu sporta, bet aizskaita arī zemākajos ešelonos viscaur Eiropā. Un es ļoti lielā mērā atbalstu sporta autonomiju. Es nedomāju, ka mums būtu pārāk daudz iesaistīties eh, tad, kad sporta organizācijas var pašas atrisināt problēmas. Tomēr, tad, kad korupcija ir kļuvusi par endēmisku, mums ir jālem par to, kādas intervences ir nepieciešams, lai risinātu šo problēmu. Tie, kur nodarbojas ar spēļu rezultātu sarunāšanu, bieži ir saistīti ar organizēto noziedzību. Tie varētu būt noziedzīgie sindikāti ārpus Eiropas. Bet eh, vismaz mūsu robežās mums ir jānodrošina tas, ka organizētās noziedzības uh, ietekme sportā ne, nepastāv. Un Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski cīnīties pret eh, spēļu rezultātu sarunāšanu. Šīm diskusijām ir jānotiek arī pasaules mērogā, jo eh, šī parādība nav tikai saistīta ar Eiropas Savienību. Tāpat arī eh, par derību un spēļu industriju, ar ko ir saistīta šī parādība ir nozīmīgi. Šis jautājums tiks skatīts arī e, citos aspektos, un mums ir jādara viss, lai mēs varētu aizstāvēt e, sporta integritāti. Mēs visi mīlam sportu. Paldies, Maklārkins kundze. Batenkungs, vai esat gatavs uzstāties? Es redzēju, kā jūs skrējāt pa koridoru, jūs esat lieliskā formā. Jums vārds, Batenkungs. Ja esmu formā, tad ne tāpēc, ka spēlēju futbolu. Un es nezinu daudz par sportu, bet mazliet zinu par spēļu rezultātu sarizināšanu. Es domāju, ka šis ziņojums aicina veidot īpašu. Eh, struktūru, lai apkarotu e, rezultātu sarunāšanu. Apvienotajā karalistē mums ir policijas spēki šim. E, jau 97. gadā referendumā apvienotajā karalistē par dalību e, Eiropas Savienībā, kad um, Cipa ieguldīja milzīgus līdzekļus, lai varētu sarunāt rezultātus. Eh, šādi rezultāti notika 92. gadā Dānijā par referendumu eh, par dalību Eiropas Savienībā arī tik rezultāts eh, sarunāts. Tāpat arī Francijā un Holandē par Eiropas konstitūciju, kad vajadzēja sarunāt rezultātu Eh, tad, kad pirmais rezultāts nebija labvēlīgs. Tieši tāpat arī eh, īrijā vajadzēja rezultātu sarunāt pēc tam, kad rezultāts par Lisabonas līguma nebija labvēlīgs, un vajadzēja sarunāt to, lai dabūtu pareizo. Un varbūt vajadzētu izveidot kādu izmeklēšanas struktūru, kas pārbaudītu šos večus, un mēs varētu sākt vispirms ar Eiropas Savienību. Eh, Batenkungs, Lokegārda kungs ir parādījis jums zilo kārtīti, vai jūs pieņemat viņa jautājumu, Lokegārda kungs, lūdzu. Jūs sacījāt, eh, kolēģis eh, apliecina, ka viņš neko nezina par sportu. Mans jautājums, ja jūs eh, atmetat politiskus aspektus savā runā, vai jūs atzītu, ka ja jums būtu jācīnās pret starptautisko, pret pārrobežu noziedzību, tad Nav pietiekami būt ar nacionālajiem policijas spēkiem. Ja pārējie policijas spēki ar kuriem jūs runājat, aicinu starptautisko sadarbību, vai jūs negribētu atzīt šādu vēlmi, Batēnkungs? Jā, es atzīstu, ka es neko nezinu par sportu, un man nekādu zināšanu šajā jomā nav, bet um, runājot par starptautisko noziedzību, jau pastāstu starptautiskā eh, organizācija Interpols, kas var dalīties ar informāciju šeit, un nacionālie policijas spēki apkaro noziegumus savās valstīs, un es te varu saprast, kāpēc jums būtu vajadzīga vēl viena jauna struktūra, eh, lai gan šeit var strādāt jau esošie policijas spēki un Interpols, un es nezinu, kāpēc, ka vēl viena struktūra, jūsuprāt, ko izveidot Eiropas Savienība, būtu efektīvāk nekā citas struktūras, ko jau ir izveidojuši Eiropas um, Savienību. Paldies, un tālāk eh, e, goe grupas vārdā uz pusotru minūti Enēna kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam nesen Eiropols atklāja plašu noziedzīgu tīklojumu, kas ir atbildīgs par vairāk 380 eh, futbola maču rezultātu sarunāšanu Eiropā. Vairāk nekā 400 tiesteši spēlētāji pakļauti e, izmeklēšanai 50 arestēti. Mēs varam tikai būt gandarīti par to, ka parlaments sāk interesēt interesēties par sporta derībām. Tomēr, runājot eh, par liberalizāciju un derībām visās jomās, kopīgā rezolūcija tikai uzskaita labos nodomus un nepiedāvā noturīgus risinājumus šajā nozarē. Ja mēs uzskatām sporta aktivitātes un fiziskās nodarbības kā būtiskas eh, cilvēka izglītībai un veselībai visos dzīves etapos, tad, eh, ka, kā būtisku elementu ci, ci, respektam pret citu, tad ir vairāk nekā nepieciešams izkļūt no šīs tirdzniecības loģiskas, kas veicina um, um, mafijas sadarbību un Tāpat arī šajā pašā loģikā klubi tērē aizvien vairāk līdzekļu, neskaitot un galīgi neņemot vērā esošos grāmatvedības note uzskaitas noteikumus Eiropas Savienībai Vajadzētu vismaz strādāt pie tā, lai sporta derības tiktu pakļauts valsts monopolam, kā to norāda Eiropas eh, justīcijas tiesu nolēmums. Tāpat arī izveidot eh, stingras finanšu kontroles, eh, kontro, dis, finanšu disciplīnu sporta komandām, kā arī meklēt banku atbildību kuras ļaunprātīgi izmanto gandrīz bankrotējušas klubus. Bet eh, šeit ir, eh, šajā rezolūcijā ir praktiski tikai nodoma. Mēs atturēsimies. Paldies, Enēna kungs, un tagad uz pusotru minūti Sinkairs kundze pie grupām nepiedarošo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir man tuvs sirdī. Es, um, esmu eh, futbola atbalstītāji un domāju, ka šī problēma ir jārisina visos līmeņos. Um, Mēs saskaņā ar ekspertiem uzzinām, ka vairāk nekā desmit mači Eiropā tiek ietekmēti vai sagrozīti ar sarunāšanas palīdzību. Bet šis jautājums ir jāskat ne tikai e, Eiropas perspektīvas, vai mēs varam uzticēties komisijai ar koruptīvo vēsturi. Maču sarunāšana ir endemiska problēma pasaules mērogā. Un palūkojieties, kas notiek FIFA, kur ir tik daudz apsūdzību korupcija, kas notiek manā valstī, kur eh, eh, tiek dot iespēja eh, nestabiliem klubiem eh, nonākt eh, nepareizajās rokās. Nav pietiekami Eiropolam viena nodarboties ar šo problēmu. UEFA ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai. Un šeit ir runa par to, ka mums ir jāveido uh, Eh, likumdošanu, lai mēs varētu apkarot, eh, apkarot korupciju futbolā. Es to sirds ticu, ka futbols var būt skaista spēle. Paldies, un mēs tagad pāriem pie citiem runātājiem. Uz divām minūtēm skurriekungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, gribētu pateikties komisārai par to, ko viņa teica šodien no rīta, un par viņas centieniem, ko viņa jau ir veikusi, un arī par to, ko darīs nākotnē. Uh, Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mēs diskutējām par to šodien. Sports ir nu, tāda veselīga cīņa starp piesaistītajiem, bet mēs redzam, ka tagad tas burtiski nu, par tādu agresīvu spēli pārveidojas. Un neiet runa vairs tik daudz par uh, sportisku sacensību, vai arī nepilnībā iet uh, runa par to. Runa iet par to, kas uh, cik samaksās, kādus kukuļus dos, nevis par to, kā cilvēki ir trenējušies. Mums ir nepieciešama sadarbība starp tiesām, policijas iestādēm, bet tas arī nav pietiekami. Ir nepieciešama jauniešu izglītība, jāveido jauna sporta kultūra, ir jāiesaista pamat sporta apvienības šajā darbā. Parlamentā ir izteiktas dažādas iniciatīvas, tās ir nepieciešams, darbam jābūt ātram. Spēlētāju skaits pieaug arī uh, jaunā paudze izaug ar gluži nepareiziem sabiedriskiem uzskatiem. Ir nozīmīgi, lai uzvarētu labākais, nevis bagātākais. Uh, Ja nemainīsim situāciju, tad būs sarežģīti labāku sabiedrību izveidot, jo jauniešiem būs grūti ieskaidrot, kādēļ ir vērts trenēties un strādāt kaut kā laba vārdā. Paldies! Eh, Skurģijas kungs, Vaigel kungs ir pats jau zilo kārtīti, lai es dot jums jautājumu. Vaigel kungs, lūdzu. Biegā, skurjā, tu sem za vami. Cenītais kolēģis Kurieskungs, šeit aiz jums esmu ieņēmis vietu. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka jūs runājāt arī par ētisko sporta dimensiju un arī par jauniešu apmācību un izglītību. Es gribētu uzklausīt jūsu komentārus par sekojošo. Absolūti pārspēlētā sporta komercializācija izposta sportu arī no iekšpuses puses ir tādas milzīgas anomālijas ar milzīgiem honorāriem, ko saņem uh, uh, sportisti. Mēs uh, saņemam šeit parlamentā ļoti daudz uh, vēstuļu un uh, runājam par cīņas uh, sportu izslēgšanu no Olimpisko spēļu, uh, spēļu saraksta. Uh, bet man liekas, ka tas ir tāds diezgan ētisks arī sports. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu padomāt, uh, kā varētu novērst, jeb ierobežot sporta komercializāciju. Paldies! Tagad skurē kungs. Jā, es jums absolūti piekrītu, cienītais kolēģi. Arī attiecībā uz šo iniciatīvu par uh, dažādu uh, ciņas sportu uh, saglabāšanu Olimpisko spēļu sarakstā. Jāraugās arī, cik ļoti sports ir komercializēts un kāda ir uh, sponsorēšanas uh, mērķi. Es domāju, ka tā tiešām ir pareizā vieta uh, tagad par to runāt. Mēs esam 27 dalību valsts, drīz būsim 28, un mēs varam kopā dažādu pieredzi labāk izmantot, lai atrisinātu šīs problēmas. Paldies! ¿Puede usted contestar? Jā, jā. Esat gatavs atbildēt? Okay. Um, medio, la... E, e, uz pusotru minūti Bautskurts kundze. Thank you. Paldies. Es esmu norūpējusies par sporta integritāti, es esmu norūpējusies par mūsu pilsoņu drošību un arī par to, ka nav konkrētas rīcības. Tā kā organizētā noziedzība iefiltrējusi sportā Eiropā. Šie Eiropāla. Mm, operācijas rezultāti parādīja, ka ir kriminālo organizāciju tīkli, kas ir uh, manipulējuši uh, simtiem spēļu rezultātus. Uh, tur ir ļoti lieli ieņēmumi šajā noziedzīgajā aktivitātē, un tādējādi organizētās noziedzības grupas uh, atmazgā naudu. Uh, un iegūst līdzekļus sev. Mēs zinām, uh, kā uh, komisija ir centusies to apkarot, un tomēr šodien mēs gribētu uzklausīt no jums, kā jūs plānojat tagad uh, cīnīties pret organizācijas noziedzības bandu iefiltrēšanos sportā Eiropā. Jūs minējāt Eiropālu un Eirojust bet viņiem ir vajadzīgi instrumenti, viņiem ir vajadzīga krimināla tiesiska definīcija un labāka Eiropas sadarbība, komisārs kundze. Uh, dažas dalībvalsts, vai jūs varētu. Tas man tiešām klau, traucē, es atvainojos. Excuse me. Es atvainojos, kungi. Concentrate, I'm... Es nevaru koncentrēties. Nē, kungs. Dažas dalībvalstis joprojām noliedz šīs problēmas pastāvēšanu, un tās ir īpaši ievainojamas, jo tās neuztver to kā draudu. Tādējādi tās rada drošu patvērumu noziedzniekiem. Eiropas komisijai vajadzētu uzņemties spēcīgāk koordinējošo lomu. Mēs nevaram atļauties nogaidīt, līdz uh, Eiropas padome būs pabeigusi šo konvenciju. Uh, gaidīt līdz 2014. gada beigām, tas uh, tikai palīdzēs uh, uh, organizētajai noziedzībai. Ko komisija ir gatava darīt tagad, lai aizsargātu mūsu pilsoņus un saglabātu sporta integritāti? Baskos kundze, paldies tālāk. O uh, viena minūte takuls kungam. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ensinnäkin... Paldies, priekšsēdēkungs. Sākumā gribu teikt paldies komisijai par labo iniciatīvu. Mums tas ir nepieciešams. It īpaši šajā brīdī. Mums ir nepieciešama kopēja pasākuma. Sporta sacensības tiek bieži saistīts ar negatīviem fenomeniem. Tas, šī nostāja ir jāmaina. Mums jābūt. Uh, iespējai izmantot labākas metodas, lai atjaunotu sportu kā godīgu un ētisku nodarbi. Tas ir mūsu mērķis. Mums jāpadomā arī par to, ka šie uh, sporta pavadošie fenomeni tiek uh, izvērtēti un izskatīti. Aizvien uh, ir uh, šāda negatīva fenomena, kas ietekmē sporti. Bet, nu, jāredz taču arī tas, ka 99% no tā, kas notiek sportā, ir godīgs un uh, dod cilvēkiem cerības. Tas, ka ir šie negatīvie fenomeni, jā, skaidrs tādi ir, tie jāapkaro, ir um, nepieciešama kopēja darbība pret vienošanos par spēļu rezultātiem, pret koru, Uh, korupciju, lai sports atgrieztos atkal šajā ļoti augstajā ētiskajā kategorijā. Sports nozīmē godīga cīņa, godīga sacensība uh, vienā jomā un labākais uzvar. Paldies! Tā, Kolskungs, paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Čuntis kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi! Kolēģis papastām, kas cīnās par savu dzīvību šajā brīdī. Mēs ļoti ceram, ka viņš atgriezīsies uh, un strādās mūsu vidū. Viņš uh, pats ir izteicis arī iniciatīvas tieši šajā ziņā. Viņš aktīvi strādāja risinot šos jautājumus. Mēs uh, zinām, kāda ir Eiropola izmeklēšanas rezultāti, bet šis fenomens nemaz nav jauns. Tā kā šis fenomens tagad ir ieguvis milzīgu dimensiju, un tas ir saistīts ar to, ka ir uh, sporta milzīga apjoma komercializācija pēdējā laikā novērojama. Sports un it īpaši futbols cieš no tā nacionālās iespējas vai nu uh, nevar vai negrib aktīvi rīkoties komisārs Konze, mums tagad ir nepieciešami noteikumi un ļoti bargi sodi. Nedrīkst būt nekādai krāpšanai, lai jaunieši saglabātu šīs augstās ētiskās vērtības. Paldies! Paldies, Čotis kungs! Nākošais runātājs Veronika Maķie. Paldies, priekšsēdētājs! Februārī tika demontēts noziedzīgs tīklojums, kas bija uh, Eh, sarunājas vairāk nekā 380 spēles. Par to var apsveikt ehm, eh, mūsu struktūras. Es gribu apsveikt arī SOP Sepala aģentūru un ceru, ka šī lieliskā aģentūra būs eh, ilglaicīga. Tāpat arī gribu pateikties Eiroģustam, kas veic lielisku darbu cīņā pret noziedzīgajiem tīklojumiem. Ļoti bieži komisāri jūs sacījāt ka šajos sarunātajos mačos uh, pie to izcelsmes ir mafija. Mēs ar lielu gandarījumu uzklausām komisijas priekšlikumu par direktīvu pret naudas atmazgāšanu, un mēs ceram, ka tā drīzumā nonāks parlamentā. Un ar lielu gandarījumu arī mēs um, ar gandarījumu uh, Uh, uzņemsim direktīvu par mantas konfiskāciju. Ir būtiski veidot ētikas kodeksu sporta vidē un veidot nulles toleranci, lai gan aizvien vairāk mēs eh, saskaramies ar to, ka jaunieši zina vairāk sportistu vārdus nekā uh, eh, mūziķu vai rakstnieku uh, vārdus. Sportisti tiek apbrīnoti no ārkārtīgi daudziem Eiropā. Un es aicinu tāpēc atdot sportam tā diženumu. Paldies, Macie kundze. Nākošais runātājs Sehnalovas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Nesenā Eiropola preses konference apstiprināja to, ka Eiropas futbola integritāte ir uh, bojāta, bet uh, finanšu eh, zaudējums nav tik liels kā morālais zaudējums. Uh, Es esmu pārliecināta, ka mums ir vajadzīga koordinēta pieeja uh, organizētās noziedzības atkarošanai sportā. Neviena valsts nevar atrisināt šos izaicinājumus viena pati. Svarīgi ir aizsargāt sporta ētiku un uh, runāt par uh, spēļu rezultātu sarunāšanas problēmu vajadzētu arī ar trešajām valstīm. Uh, mēs redzam, ka lielākā daļa derību tiek slēgtas Āzijā, bet sekas izjūtam mēs šeit. Tagad mums ir uh, um, skatāma jaunā tiešsaistes azartspēļu direktīva, un es gribētu uzstāt, ka mums uh, ir arī jācīnās pret uh, šīm negatīvajām sakām, un es ceru, ka visu to atbalstīs. No. Nu. Senelovs kundze, paldies. Tālāk Jakolīno uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, neapšaubām ir tā, ka sports ir arī integrācijas un kopības uh, atainojums. Sporta nodarbībās um, jaunieši iemācās noteikumus. Tas ir ļoti nozīmīgi. Veselība, sacensība uh, atbilstoši iepriekš noteiktiem uh, noteikumiem. Taču sporta dzīve pat labam ietekmē, nu, piemēram, dopings vai arī vienošanās par spēļu rezultātiem, kā arī korupcija. Sports, diemžēl, šodien ir arī darījumi. Līdz 100 miljardiem gadā tiek tērēti darībām par sportu. Tas ir milzīgs uh, skaitlis, un mums vajadzētu visiem par to padomāt. Korupciju uh, šodien veido tā sauktās Āzijas derību oāzes, kā arī naudas atmazgāšanas schēmas. Bieži vien ir iesaistīta organizētā noziedzība. Tie ir transnacionāla noziedzības tīkli, kas aktīvi darbojas. Tādēļ arī policijas iestādēm un tieslietu iestādēm aktīvi jāsadarbojas. Ir nozīmīgi, lai būtu Eiropola un Eirojust sadarbība, lai arī prokuratūra varētu ātri reaģēt. Mums ir nepieciešama labāka profilakse. Vienošanās par spēļu rezultātiem un arī rasu diskrimināciju ir jāapkaro. Diemžēl nav pietiekama plaša sadarbība starp starp apvienībām. Šī sistēma ir saslimusi, to ātri jāārstē. Mēs esam visi viensprāts par to. Krim komitejas vārdā varu teikt, ka jaunieši uh, bieži orientējas uz uh, sportistiem kā, um, kā paraugiem. Tādēļ um, mums jārūpējas par to, lai sports būtu tīra lieta. Paldies! Boskurs kundze, vai jūs pacēlāt zilo kartīti Jakolino kungam? Lūdzu, Jakolino kungs, Boskurs kundze, gribu uzdot jums jautājumu. Paldies! Jakolīno kungs pieminēja Krīma komiteju, es arī esmu locekli šajā komitejā un sagatavoju dokumentu šai komitejai par uh, rezultātu sarunāšanu, jo no sirds ticu, ka tas attiec ne tikai sporta jautājumiem, bet arī nozīmīgi tiesību sargājošajām struktūrām un Eiropas sadarbībai. Tā kā Krīma komiteja strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar organizētās noziedzības un naudas atmazgāšanas apkarošanu, es gribētu uh, eh, aicināt eh, Eh, uzdot jautājumu, no jums eh, gribu dzirdēt, kā eh, spēļu sarunāšana tiks iekļauta nākamajā ziņojumā. Jā, es gribu teikt nomierināšus vārdus kolēģei attiecībā uz viņas jautājumu. Šis jautājums par vienošanās par spēļu rezultātiem skar ne tikai futbolu, bet arī, piemēram, beisbolu un uh, gandrīz uh, simts gadus, uh, pirms simts gadiem šādas uh, vienošanās jau uh, bija. Runa iet par sportu, par sportu, uh, kā piemēra uh, došanu uh, jauniešiem, uh, sportu kā augstu vērtību. Uh, izplatīšanas iespēju. Un Boskurt kundze jā, gribu teikt, ka viņas ierosinājums uzklausīja, un es domāju, ka tie tiks arī pietiekam plaši iestrādāti noslēdzošajā ziņojumā par noziedzētās org noziedzīgās darbības apkarošanu. Nākošais runātājs ir Repo. Paldies, priekšsēdētāji. sporta spēļu rezultātu sarunāšana ir saistāma ar krimināliem elementiem, un tas aptraipa sporta pasauli. Mēs varam runāt šeit par lieliem naudas līdzekļiem, kas cirkulē, par miljoniem, kas tiek iemaksāti korumpētajām personām, un desmitiem tūkstoši eiro, kas samaksāti sportistiem, lai rezultāti tiktu sagrozīti. Mēs varam šeit runāt par pasaules mērogu organizētu noziedzību. Ir visām valstīm jārīkojas kopā lai to varētu apkarot. Mums ir nepieciešams izveidot kontrols un informācijas apmaiņas sistēmu, kas būtu efektīva, un tikai tādā veidā mēs varēsim tikt galā ar spēļu rezultātu sagrozīšanu. Tāpat arī mums ir jāizveido kontrols rezultāti derībām un eh, jākonstatē eh, tie gadījumi, kur atkāpjas no normāliem gadījumiem. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, Fisās eh, uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji! Eh, komisāri, kolēģi, ir paredzēti stingri pasākumi eh, jomā, kas negatīvi ietekmē visu sporta pasauli spēlētājus, tiesnešus. Un pagājušajā gadā parlaments atbalstīja ziņojumu, kur, kurā jau tika piedāvāti pasākumi, piemēram, atzīt intelektuālā īpašuma tiesības Eh, sporta spēļu rīkotājiem, tāpat arī par uh, noziedzīgu nodarījumu atzīt jebkura uh, uh, korupcijas mēģināja pasākumu sportā. Ait, lūgt Eiropolu sadarboties ar izmeklēšanas struktūrām un ar Eirojust attiecībā uz šo jautājumu izmeklēšanu. Tāpat izveidot eh, efektīvu kontroli attiecībā uz derībām, bet it īpaši ir būtiska laba pārvaldība. Ir konstatēts, kā eh, tad, Eh, ka šāda sagrozīšana rezultātiem notiek tad, ja sportisti nesaņem viņiem pienākošos atalgojumu. Tāpat arī ir nepieciešama sportista asociācija iesaistīšanās, lai tie viņi varētu informēt citus spēlētājs par to, cik, eh, cik nopietni ir šādi pārkāpumi. Es apsveicu apsveicu šo dokumentu, kurā ir paredzētas labas prakses, un es ceru uz turpinājumu 2014. Eh, gadā. Nākošais runātājs Papa Nikolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το φαινόμενο... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šo vienošanos fenomens nav nekas jauns. Jau 80. gados ar šiem jautājumiem saskārāmies, bija liels skandāls Itālijā un citās valstīs līdz pat olimpiskajām spēlēm. Bija zināms, ka bija manipulētas spēles tas skar uh, dažādus sporta veidus. Eiropola izmeklēšanas dati norāda uz to, ka 380 spēles ir bijušas tādas, par kurām ir bijusi iepriekšējas vienošanās, un tas tikai Eiropā. Uh, mums ir aktīvi jācīnās pret šo fenomenu, bija Eiropas parlamenta rakstisks dokuments, kas eh, pauda mūsu gribu cīnīties pret vienošanos par spēļu rezultātiem. To mūsu kolēģis papastām, kas sastādīja par to jau tika runāts, bet man liekas, ka mums jādara daudz kas vairāk, lai novērstu šo uh, problēmu un arī uh, profilaktikas ziņā mums jādarā, kas eh, daudz, it īpaši tad, ja ir kādas aizdomas, piemēram, par tiešsaistes eh, derībām. Septembrī Nikosijā tika pieņemts eh, dokuments un paziņojums. Tas ir ļoti nozīmīgs. Mums ir aktīvi jārīkojas. Eiropa ir lepna par uh, tās sporta un tās sasniegumiem. Domāju, ka tas ir jāsaglabā. Paldies. Kurska kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ļoti apmierināts konstatēt, ka uh, Eiropas parlaments runā par korupcijas apkarošanu sportā. Korupcija, manuprāt, pilnībā sagrauj sporta vērtības un uh, sports ir viena no patīkamākajām aktivitātēm mums visiem. Es domāju, ka mm, Jā, es piekrītu, ka šeit tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un mums ir jādara vairāk polijā. Mums uh, arī ir šādas problēmas ar korupciju futbolā, un varbūt jūs atcerēsieties, ka bija um, uh, viena spēle, kur uh, bija arī tā kā sarunāts, kurš uzvarēs, bet beigās viņi neuzvarēja. Un mēs eh, ļoti labi zinām, kādas ir šīs problēmas. Eh, bijušais tieslietu ministrs eh, Polijā ieviesi jauns noteikums likumdošanā, lai varētu cīnīties pret korupciju sportā. Um, joprojām pastāv problēmas, um, cilvēki pieņem uh, kukuļus, un mums ir jānodrošina labāka sadarbības starp policijas spēkiem un uh, izmeklēšanās valstīs. Uh, ir jākonfiscē arī um, līdzekļi, kas ir iegūti korupcijas rezultātā. Ar, liels paldies! Um, un tagad uh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros septiņi cilvēka lūdzu vārdu. Kšdevska kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir ieviesusi uh, dažādas likumdošanas aktus dažādās jomās, un šodienas uh, debatas uh, norāda uz to, ka mums ir uh, jānodrošina caurskatāmību dažādām organizācijām. Mēs zinām, ka, protams, ir bijušas vienošanās par spēļu rezultātiem uh, gan futbolā, gan citās uh, sporta disciplīnās, un problēmas vēl nav atrisinātas. Uh, Mums eh, šis jautājums ir jāskat arī no krimināla tiesiskā kontekstā. Mēs, protams, nevaram vispārināt ir eh, invālu gadījumu, kurus nevaram attiecināt uz eh, visu sportu, bet tik un tā ir ehm, korupcija sportā, un mums ir vajadzīgi arī konkrēti risinājumi, lai apkarotu korupciju sportā. Kad tad mēs saņemsim jūsu priekšlikumus? Paldies. Matuls kungs, lūdzu. Scandalurile din lumea sportului se țin lanț. Skandāli eh, sportā parādās regulāri. Eiropola izmeklēšanas dati parāda, ka 96% eh, no uh, tā ir uh, futbolā. Runiet par milzīgām summām. Sabiedrība apzinās šo problēmu. Arī dažādās tehnoloģijas paplašina šīs problēmas apmēru, piemēram, tiešsaistes darības. Šī noziedzība ir ļoti plaša. Runiet par cilvēkiem, kas arī ārpus ES iesaistās darībās jācīnās pret šādu noziedzīgu praksi. Izglītība un apmācīšana ir ļoti nozīmīga, lai varētu saglabāt godīgas spēles principus. Derības par uh, spēlēm, ja tās tiek uh, legalizētas, tās varētu atrisināt daļu no problēmas, jo tad šādai korupcijai vairs nebūtu pamata. Paldies, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un nākošais runātājs. Priekšsēdētāja komisārs kundze, Eiropols sadarbojas uh, risinot korupciju sporta jomā. Ir uh, vesels sindikāts Singapūrā, kas uh, veic šos nezodzīgās darbības un derības. Ir vairāk kā 700 šādu spēju konstatēts visā pasaulē, un tur ir iesaistīti 15 dalību valstu pārstāvju. Uh, Arī Ungārijas uh, izmeklēšanas iestādēm ir pierādījumi par sarunātām spēlēm Ungārijā. Un uh, ar Austrumāzijas kontaktiem 2010. gadā sākās šīs darbības, tika piekukuļot spēlētāji, no 50 līdz 100 tūkstošiem eiro viņi saņēma, un uh, tad viņi mm, ieguva desmitreiz lielākas summas. Bija Argent Argentīnas un Bolīvijas mačs, kas arī bija manipulēts, un um, pēdējo uh, rezultātu izlēma uh, viens, uh, vieni vārti tikai papildu laikā. Un uh, balstoties uz šiem faktiem, uh, es domāju, mums ir pienākums cīnīties pret šādām darbībām. Paldies! elnök úr tisztelt bizottság nagyon örülök annak hogy ezzel a fontos kérdéssel és az európai parlament is foglalkozik. Paldies, priekšsēdētājkungs. Esmu iepriecināts par to, ka Eiropas parlaments un komisija ir pievērsus uzmanību šai nozīmīgai tēmai. Sports ir ļoti plaša nozīme visā pasaulē un arī uh, daudz mēģina uh, iegūt naudu negodīgā veidā, bet jārunā ne tikai par uh, futbolu. Kolēģi vairāk pievērsās šim sporta veidam, bet arī citi sporta veidi ir iesaistīti šajās negodīgajās darbībās. Sportam ir ļoti liela nozīme, sports jāaizsargā bērnu labā, tas ir nozīmīgs so, vēs, uh, sabiedriskai un arī uh, citai integrācijai, tā ir iespēja cilvēkiem, kas ir atstumti, izvirzīties un attīstīties. Āzijā tiek slēgtas šīs derības. Tas jāizliedz. Jāizliedz tas, ka var noslēgt derības uh, sporta uh, sacīkstēm, kurās piedalās uh, bērni. Ir jāveido īpašas vienības, kas sadarbotos Eiropas līmenī un apkarot šīs problēmas. Paldies! Paldies tiem, kas uzstājas brīvā mikrofona uh, procedūrā. Uh, viņi var uzstāties tikai vienu minūti. Nākošais runātājs Pirkara kungs. Priekšsēdētāja kungs. Eiropola izmeklēšana ir ļoti skaidri norādījusi uz to, uh, ka derības slēgšana ir saistība ar naudas atmaskāšanu un ir daļa no organizētās noziedzības. Mums ir nepieciešama konkrēti pasākumi un koordinēta darbība pret uh, uh, un vēršanās pret spēļu uh, rezultātu vienošanos un korupciju. Mums ir nulles uh, tolerance jāievieš, jāie, jāizstrādā ētikas darbības uh, kodeksti un Eiropas līmenī jāievieš tas, ka uh, šādas negodīgas darības būtu juridisks uh, nodarījums juridiski sodāms nodarījums. Mums ir nepieciešams aizsargāt, mums jāsargā sports pret uh, augošo noziedzību, un tas jādara veiksmīgi. Paldies! Paldies! Uh, nākošais uh, runātājs uh, deputāts Zverkungs. Augsta godāmais priekšsēdētāja kungs komisārs kungs. Es uh, atzinīgi vērtēju jūsu gatavību pievērsties šai problēmai un jūsu strikto nostāju. Atzinīgi vērtēju arī rezolūciju. Vienošanās par spēļu rezultātiem ir korupcijas sportā, bet tas nav vienīgais korupcijas veids, un mēs tikai sākam tos apkarot. Slovenijā jau ir tiesu procesi, eh, kuros šīs problēmas tiek izskatītas. Tāpat ir jārunā arī par dopingu. Uh, Jautājums ir, vai šis jautājums tiek atstāts nacionālo valstu liš, eh, risināšanas uh, līmenī vai ir nepieciešami Eiropas risinājumi. Subsidaritātes princips vairs nepietiek, jo korupcija uh, ir uh, pāri robežām sastopama. Eiropols uh, koordinē tiesību sarkojošās organizācijas. Tie ir ļoti nozīmīgi soļi, lai apkarotu korupciju, bet tas nav pietiekami nākošā gada laikā. Mums ir nepieciešami efektīvāki uh, pasākumi, mums ir nepieciešami Eiropas pasākumi, struktūras un likumi. Paldies! Luhana kungs, lūdzu. Komisārs, timās kolēģi. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Sports sniedz mums ne tikai iespēju uh, Uh, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, bet tas ar veido arī raksturu, un tā ir uh, sabiedriska aktivitāte. Ko mēs varam darīt, ja kaut kas apdraud šī, uh, šīs jomas integritāti? Kādus uh, uh, piemērus var dot sports jauniešiem, ja viņi redz šo skandālus, korupciju, un nacionālās un Eiropas institūcijas ir bezpalīdzīgas, uh, nevar atrisināt šo um, sērgu? Uh, Tāpēc es gribētu ieteikt eh, Eiropas komisijai eh, darīt visu, kas ir tās spēkos kopā ar dalību valstīm, lai harmonizētu nacionālo likumdošanu eh, attiecībā uz korupciju sportā, lai varētu veikt uh, panākt starptautiskus nolīgumus ar trešajām valstīm, kurās darbojas organizācijās noziedzības grupas, un lai varētu tās apkarot. Vajadzētu izveidot arī starptautisku struktūru, kas varētu kontrolēt šo fenomenu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Vasiliju kundzei debašu noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, ļaujiet man pateikties visiem godātiem deputātiem par šo iespēju šodien šeit ar jums diskutēt par to, kā vislabāk cīnīties uh, uh ar vienu no lielākajiem draudiem organizētiem sportam. Un Boskurts kundze var jums apliecināt, ka mēs arī esam ļoti nobežījušies. Uh, un norūpējušies. Pēdējos vairākos mēnešos esam saņēmuši ziņas uh, par uh, dažādiem uh, gadījumiem, kad ir sarunāti rezultāti, un tas ir globāls fenomens, kas uh, um, skar vairākus uh, kontinentus un uh, startautiskus organizētās noziedzības tīklus. Tas skar gan lielus, gan mazus klubus, un uh, tur ir dažādas iesaistītās puses, gan uh, ievainojumi jauni spēlētāji, gan uh, viņu vecāki un arī uh, treneri tur ir iesaistīti. Un tā kā daudz no jums uzsvēra, šī ir starptautiska problēma, kur ir vajadzīgs arī starptautisks risinājums. Uh, Sporta pārstāji mūs ir aicinājuši palīdzēt uh, viņiem nodrošināt sporta integritāti, un es uh, viņiem uzsvēru, ka komisija ir gatava rīkoties. Nav viegli cīnīties pret tik sarežģītu jautājumu kā rezultātu savai, sarunāšanu, un es esmu cieši sadarbojusies ar kolēģiem uh, azartspēļu nozarē. Uh, Uh, un citiem, lai veidot kopīgu komisijas pozīciju šajā jomā. Esam nodrošinājuši atbalstu preventīviem pasākumiem, ko varētu veikt iestāstītās puses. Esam arī veicinājuši koordināciju starp uh, atbilstošiem struktūrām Eiropas līmenī - policija, uh, tieslietu iestādes un sporta kustības šeit jāmin. Mums uh, ir jāveic liels uzdevums sadarbojoties, labāk sadarbojoties, lai varētu efektīvāk cīnīties pret rezultātu sarunāšanu un uh, to darīt starptautiskā līmenī. Uh, laba pārvaldība arī ir ļoti svarīga, un tagad uh, mums ir ekspertu grupa, kas strādā pie labas pārvaldības sporta klubos, un viņi 2014. gadā nāks klajā ar savām vadlīnijām. Tagad esam iesaistīti arī diskusijās par uh, konvenciju Eiropas padomē, ko varētu pieņemt pret manipulācijām sporta sacensībās. Tas ir garš process, bet mēs esam pārliecināti, ka sarunu rezultāts būs solis pareizajā virzienā. Mēs diskutējam arī ar UNESCO par to, kā cīņu pret rezultātu sarunāšanu varētu pacelt augstāk globālajā sporta darbkārtībā. kārtībā rezultātu sarunāšana būs viens no tematiem, kas eh, tiks apspriests arī eh, sporta ministru konferencē Berlīnē šogad. Man ir vajadzīgs jūsu atbalsts šajā procesā un gribu jums pateikties par to pozitīvo ieguldījumu, ko jūs devāt šajās debatēs. Cīnīties pret um, spēju rezultātu sarunāšana nav vienkārši, bet mums ir jāsaglabā vienotība mūsu apņēmībā, mūsu darbā, strādājot eh, pie šī mērķa. Priekšsēdētāja kungs, pirms eh, nobeigt savu uzklāšanu, uzstāšanos gribētu pateikt, ka es eh, nepieņemšu, ka kāds korupciju sauc par korumpētu, un es gribēju pajautāt tam deputātam, kurš izteica šos vārdus, lai viņš atvainojas, bet viņa uh, aizgāja laikam uzreiz pēc tam, kad viņi beidz uzstāties, bet es gribētu tomēr uzsvērt, ka es ceru, ka jūs nepiekrītat viņai. Paldies! Dziękuję bardzo, pani komisarz. Informuję. Paldies, komisārs kundze. Gribētu jūs tikai informēt deputātus par to, ka rezolūcijas projekts ir izstrādāts, debats par to ir beigušās.